kur, kurās mēs esam samērā maz. Paldies, Veržjā kundze. Es, um, protams, uh, pieņem zināšanu to, ko jūs teicāt, un ceru, ka kolēģi to arī dara. Šis sanāksmes protokols tiks apstiprināts nākamās plenārsēdes sākumā. Ja nav iebildumu, tad es šīs rezolūcijas uh, nodošu attiecīgām komitejām.